J'ouvre donc notre. Euh, Tā tad es atklāju mūsu sesiju, kas ir veltīta Mario Monti uzklausīšanai. Es pateicos viņam par viņa klātbūtni. Un viņš mums prezentēs kopā ar kolēģiem no augsta līmeņa grupas, proti Lamasūra kungu, uh, Uh, ziņājuma rezultātus. Arī Gido Kalfins, kas piedalījās šajā augsta līmeņa grupā, un ziņojums ir veltīts uh, Eiropas Savienības uh, pašu resursiem. Un pirms sesijas atklāšanas es eh, gribēju jums, eh, jūs informēt, ka 4., 5. un 6. punkts ir pārcelts, jo no padomes puses mēs eh, neko jaunu neesam dzirdējuši saistībā ar 2014. 20. gada daudzgadu finanšu schēmas pārskatīšanu. Trīspadsmitajā decembrī Itālija to nobloķēja. Uh, un tāpēc eh, mēs eh, raudzīsimies, kas tagad notiks Maltas prezidentūras vadībā. Es gribēju jums norādīt, ka koordinātori decembra vidū sanāksmē lēma sagatavot eh, ekon ziņojumu par kopīgu uzņēmumu ienākuma nodokli. Un uh, referents būs S un D grupas loceklis. 10. decembra sanāksmē liela daļa koordinātoru bija apmierināti ar Ētingera eh, kungu, kuram ir eh, iespējamas vi, visas iespējas uh, sagatavot uh, Eiropas budžetu. Lūk, tās bija tās lietas, ko es gribēju darīt jums zināmas, un tagad mēs uh, uzklausīsim Mario Monti. Es gribēju uzsvērt. Uh, cik eh, būtiski svarīga ir šī augsta līmeņa darba grupa. Un eh, darbs, ko veic eh, parlaments un budžeta komiteja. Un darbs, ko mm, tas vēl paveiks un kas ir nepieciešams šī ziņojuma sagatavošanai. Es gribēju atgādināt, ka pieņemot 2014. 20. gada budžetu, bija dubults nodrošinājums, ka vidējā termiņā šis budžets tiks pārskatīts un ka tiks domāts arī par pašu resursiem, un tas ir tas būtiskais jautājums, kas šodien ir darba kārtībā. Grupas eh, galīgais ziņojums eh, tika nosūtīts grupas lodzekļiem ar embargo, un tas nedrīkst eh, tikt atklāts līdz eh, nākamās nedēļas trešdienai, bet eh, šķiet, ka viss jau atklāsies šodien, jo šī sanāksme ir publiska, un Mario Monti prezentēs savu ziņojumu arī presē tūlīt pat pēc mūsu sanāksmes, un es norādīšu, ka koordinātoru tikšanās ir plānota 11.30 šorīt. Desmitos uh, ir paredzēta komitejas, eh, priekšsādātāja komiteja, komitejas sanāksme par Brexit, tāpēc dažiem cilvēkiem mums, eh, mums būs jāatstāj. Bet uh, tagad gan es došu vārdu Mariju Monti. Priekšsādātāji, dāmas uh, un kungi, budžeta komitejas locekļi. Es eh, gribēju pateikties eh, priekšsādātājiem par to, ka esat mani ielūguši un eh, ar mani par jūsu ievadvārdiem. Jūs zināt, ka komiteja, kuras priekšsādātājs es biju, um, bija, tā bija īpaši būtiska loma mm, šī darba iedvesmošanā un veikšanā. Nu, tas viss nav gluži saskaņā ar sākotnējo plānu, bet es domāju, ka ir ļoti piemērots brīdis uh, šajā te ārkārtas budžeta uh, grupas sanāksmē pirmo reizi uh, runāt par šo ziņojumu un augsta līmeņa darba grupas ieteikumiem par pašu resursiem gan parlamentā un īpaši budžeta komitejā mm, ir atzīts, ka pašu resursiem ir ārkārtīgi būtiska loma, un tas šeit vairāk kārt ir ticis uzsvērts. Jūs zināt, cik svarīgi ir nodrošināt finansējumu uh, budžetam. Uh, Nav svarīga e, tikai izdevumu daļa, lai veidot finanšu arhitektūru daudzgad finanšu schēmā, bet jūs zināt, kādā veidā tas ietekmē līdzsvaru starp Eiropas Savienības institūcijām un nodrošina ES e leģitimitāti un nodrošina tai iespēju īstenot savas politikas un tā nav nekāda sagadīšanās, kā augsta līmeņa grupas izveidošanu ierosināja tieši Eiropas parlaments eh, daudzgad finanšu schēmas eh, sarunu uh, ietvaros. Un tieši tādēļ ir vēl jo vairāk atbilstīgi tas, ka parlaments eh, nozīmēja varbūt viskompetentākos eh, speciālistus šajā jomā, kas ir speciālisti tieši šajos jautājumos. Un eh, tādēļ es no visas sirds izsaku savu atbalstu Lamasūra kungām, Verhoštata kungām, Kalfina kungām, uh, par eh, viņu ļoti aktīvo ieguldījumu, par viņu uh, pacietību un pūliņiem šajā procesā. Un priekšsēdētāja kungs, arī jūs šajā procesā esat spēlējis ļoti būtisku lomu publiskās diskusijās, dažādās konferencēs un vienmēr esat paudis parlamenta patieso ieinteresētību uh, šajā temā, tematikā. Es vēlētos pateikties arī parlamentam par to, ka uh, mūsu darba grupai ir bijis iespēja izmantot jūsu administrīvo uh, kapacitāti. Uh, un arī sadarbība ar starpiestāžu sekretariātu bija ārkārtīgi e, auglīga un produktīva. Un tas tiešām ir piemērs tam, ko var panākt ar tādu pragmatisku pieeju un ar labo gribu. Vēlētos pateikties arī e, pašu resursu darba e, grupai. Un te es vēlētos minēt kādu tīri politisku aspektu grupa tika izveidota. kā grupa no dažādiem augstu līmeņu politiķiem ar atšķirīgu pieredzi. Praktiski viņiem visiem ir bijusi ļoti būtiska politiskā atbildība par noteiktiem aspektiem vai nu dalībvalstīs, vai nu Eiropas Savienībā. Uh, un katra no trijām institūcijām eh, nozīmē darbām grupā trīs savus pārstāvjus. Un tas praktiski nozīmē to, eh, ka eh, tika iesaistītas visas institūtīs un tātad tika ņemtas vērā visu intereses. Un ņemot vērā šo te harmonisko sadarbību, kas dominēja grupas darbā, darba procesā ļāva nonākt pie tādiem secinājumiem, kas mm, faktiski bija vienprātīgi. Mēs nācām klajā ar deviņām rekomendācijām, tās tiešām ir ļoti uh, vienprātīgas. Uh, ir gan viena parinde, kur ir neliels iebildes no viena no grupas dalībniekiem tikai par vienu no rekomendācijām. Tā kā faktiski uh, Eh, tas ļaus eh, daudz pozitīvāk uzņemt šīs rekomendācijas visām trijām institūcijām pēc pozitīvas eh, viedokļa apmaiņas, kas notika komitejā, atcerieties, pirms diviem gadiem. Un ir bijis ārkārtīgi plašs ārējo konsultāciju process un cilvēki, kas ir, protams, darbojušies mm, savā kapacitātē, bet eh, ir jutuši noteiktu atbildību savas institūcijas priekšā nonākuši pie vienotas, eh, vienotiem secinājumiem. Tas ir ļoti pozitīvi. Un jāsaka, ka eh, ņemot vērā to, ka daži jautājumi ir bijuši ļoti pretrunīgi sarunās ar parlamentu un padomi, šis vienotības aspekts ir ļoti būtisks. Es vēlētos sākt varbūt nevis ar kritiku, kritiku par to, kas īsti nav kārtībā ar pašu resursiem, bet gan ar to, kas tur ir pozitīvs un kas darbojas labi. Mūsu ziņojumā ir virkne nodaļu un eh, rekomendāciju šajā sakarā, un, manuprāt, tās ir ļoti svarīgas, jo tās atspoguļo uh, mūsu vienotību starp institūcijām. Ja mēs tikai būtu izklāstījuši trūkumus, eh, tad mēs būtu nostādījuši pret sevi daudzas interesētās puses un būtu samazinājuši iespēju Eh, panākt to, ka eh, mums galu galā būs panākumi šajā jomā. Gluži otrādi mēs esam norādījuši uz pašreizējās sistēmas pozitīvajām pusēm, uz līdzsvaru principu, eh, kas liek budžetam vienmēr būt sabalansētam pašu resursu griesti un daudzgad finanšu schēma, kas rada pamatu Eiropas Savienības budžetam. Uh, Eh, muitas nodevas, kas faktiski ir tāds atskaitas punkts eh, tam, kam būtu jābūt pašu resursiem. Uz eh, IKP, uz NKI balstītie ienākumi arī nodrošina stabilus ienākumus un jebkuri ja e, pašu resursi, kas būtu balstīti uz nodokļu ieņēmumiem, varētu aizstāt e, kaini ieņēmumus. Un mūsu pieeja ir bijusi tāda, ka mēs esam vēlējušies paplašināt šo perspektīvu, Eh, sarunās ar eh, valstu kasēm, eh, dalību valstīs pieņemot, iesaistot viņus budžetu pieņemšanā Briselē vai Strasbūrā, lai viņi labāk saprastu, kam tiek izmantoti pašu resursi, ka tas nav tikai mm, tādēļ, lai nodrošinātu finansiālo budžetu funkcionēšanu, bet arī, lai sastiektu politiskos mērķus. Daļa no ziņojuma runā par konceptuālu uh, noskaidrošanu konkrētās jomās. Un e, mēs šeit neesam cenšies būt pamācoši, jo tas tikai palīdz, ja mēs e, vēlamies stimulēt dialogu un pašu resursi nekādā gadījumā nevar atrisināt visus, visas problēmas. Demokrātijas deficīts un maksājumu kavēšana uh, Uh, nevar tikt atrisināti tikai caur ieņēmumu pusi vien. Mums ir ļoti uzmanīgi jārīkojas ar terminoloģiju, lai tā nebūtu provocējoša. Ziņojumā ir arī dažas darba definīcijas, kas paskaidro to, mm, kas varētu būt patiesie ienākuma avoti, un tiek arī paskaidrots pašu resursu juridiskais status. Uh, Eiropas pievienotās vērtības koncepcija nav nekas jauns, taču mums nevajadzētu uh, no tās attiekties kā no vadlīnijas, jo tā jebkurā gadījumā sniedz pamatu Eiropas Savienības rīcības pilnīgai leģitimitātei, jo nu, tā labā puse mūsu rīcībā ir tāda, ka mums tika lūgts neizpētīt Eiropas Savienības ieņēmumu pusi, bet eh, pastāv šīs ciešās loģiskās un politiskās saiknes starp šo uh, daļu un visu pārējo ieņēmumu daļu, un arī starp ieņēmumu daļu un izdevumu daļu. Un lūk, šīs te, šīs te saiknes, uh, kas pastāv budžetā kā tādā, un rezondētra Eiropas Savienībā, jebkurā gadījumā ļoti skaidri iezīmējās. Ar, katrā ziņā tas bija ļoti skaidrs. Un mēs necentāmies paplašināt mūsu mandātu. Mēs gandrīzāk. Aicinājām visas trīs institūcijas, ik reiz, kad apmeklējām tās konsultāciju dēļ, uh, Mēs tās aicinājām eh, tās apspriest un apsvērt arī šo aspektu, jo ties, var, tas varbūt tieši neatiecas uz uh, pašu resursiem, bet tie ir ļoti cieši saistīti un uh, dod tātad priekšstatu par kopainu. Vēl kāds punkts, ko es vēlētos uh, pasvītrot. Un proti. Mēs patiešām uzskatām, ka žustretūr princips būtu jāpārvar. Un tas gal galā ir figurējis budžeta diskusiju procesā visu laiku, un Mēs šobrīd pieredzam konverģenci izpratnē par to, ka Eiropas Savienībai ir jātiek galā ar nesenajiem izaicinājumiem, piemēram, mobilizējot investīcijas vai risinot drošības un migrācijas problēmas un Eiropas Savienības izdevumiem vairāk ir jātiek vērstiem uz kopējiem, uz publiskiem labumiem, un mums ir jāraugās nākotnē, aicinot uh, uz tādu klasiskāku izpratni par to, ka Eiropas Savienība gal galā nav nekāds liels pārdalīšanas mehānisms. Jā, tai var būt šāda komponente, bet galvenokārt tas ir mehānisms, lai nodrošinātu mūsu pilsoņiem pakalpojumus, eh, publiskus eh, pakalpojumus, kurus mūsdienās nevar pietiekami nodrošināt katra atsevišķa dalībvalsts. Un viss, kas ir noticis pēdējo divu gadu laikā, īpaši attiecībā uz dažādu krīžu risināšanu, katra no šīm krīzēm tika uzlūkot kā ārkārtas situācija, bet eh, kat, katra eh, no šīm krīzēm tāpat laikā skaidri ir norādījusi uh, uz to, ka uh, struktūrālā konverģence saglabāsies. Un uh, tas pierāda, ka mums ir uh, jāmaina mūsu skatījums uz to, kuri tad būtu šie publiskie pakalpojumi, šie publiskie labumi, kas mums būtu jānodrošina. Uh, un mēs esam tikai nedaudz atsaukušies uz šo koncepciju, bet iespējams, ka uh, šis aspekts būtu jāapsver daudz dziļāk un daudz pamatīgāk, varbūt vistuvākajā nākotnē. Un viens no šādiem aspektiem un kopējiem labumiem noteikti ir aizsardzība, Eiropas Savienības aizsardzība. Uh, mēs centāmies uh, paust uh, viedokli, ka nevajag piesārņot budžeta sarunas eh, ar godīgas atdeves principiem, eh, drīzāk strādājot eh, pie tā, ka vajadzētu maksimizēt prealokācijas un uh, pārāk dārgas uh, transakcijas uh, dalībvalstīm, eh, izvairoties no pārāk dārgām transakcijām atsevišķām dalībvalstīm. Un Otingera kungs sniedz, šķiet, ka tā bija uzklausīšanās, uzklausīšana vakar Eiros parlamentā. Viņš pauda uh, savu viedokli par to, kā, piemēram, Bādena-Virtenberga konkrēti gūst labumu no kopējā tirgus un kohēzijas politikas un otrā līmeņa struktūra struktūrālā finansējuma. Un arī citās dalībvalstīs šī idejas par viedā finansējuma atmaksāšanos agrāk vai vēlāk e, ir diezgan vienots. Un, nav runa tikai par altruismu. Un, protams, kā mm, finansēšanas programmas ir jāizstrādā tā, lai tās varētu izmantot visas Eiropas interesēs. Un, nu, lai pārāk neizplūstu, un es domāju, ka man ir jādod uh, vārds un laiks arī saviem kolēģiem, uh, lai viņi papildinātu manu uzstāšanos. Es neiedziļināšos uh, detaļās par to, kas tad varētu būt šie jaunie pašu resursi. Es tikai gribēju atzīmēt, ka mēs tos esam sagrupējuši veicot pamatīgu tehnisko analīzi eh, par katru jauno iespējamo eh, resursu, un numur viens būtu saistīti ar fiskālo koordināciju un vienoto tirgu. Otrā grupa ir saistīta ar enerģijas savienību, vīdi, klimatu vai transporta politiku. Uh, un varbūt, ka mani kolēģi var tālāk iedziļināties skaidrojot šos punktus. Un secinājumā uh, gribu sacīt sekojošo. Eiropas parlamenta loma tiek īpaši uzsvērta, un pirms šīs sanāksmes es uh, galīgā ziņojuma eksemplāru nodēlu Šulca kungam, un uh, ziņojumu publicēšana, protams, nav procesa beigas, bet tas varbūt ir noslēgums mūsu ieguldījumiem šajā procesā. Un es ceru, ka tā ir noteikta uh, um, robežzīme, un es vēlētos paslavēt visas trīs institūcijas, jo um, uh, reizēm šī darba laikā tās ir radījušas jaunu formātu sadarbībai starp institūcijām. Un ir bijuši vairāk tādi lieli ziņojumi, piemēram, par monetāro savienību, pārskats pēc eh, finanšu krīzes un tā tālāk. Ļoti lieli, tādi plaši ziņojumi, bet eh, šī ir pirmā reize, kad eh, politiski un tehniski viena un tā pati grupa mm, ir apvienojusi visas trīs institūcijas. Un, uh, uz šo brīdi e, politiskā atbildība varbūt netiek uzlikta kā obligāts nosacījums nevienai no institūcijām, bet e, tas var veidoties kā tāds modelis, kā panākt tādu pamat e, vienošanos starp institūcijām. Un ar to es vēlreiz saku jums paldies, e, priekšsēdētā kungs, e, par jūsu pastāvīgo un pārliecinošo palīdzību mūsu centieniem, un paldies arī budžeta komitejai par uh, to lomu, ko jūs esat spēlējuši un turpināsiet spēlēt. Liels paldies! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs, par šo uzstāšanos. Mēs visi apzinām, cik svarīgs šis ziņojums, cik svarīgi ir tā secinājumi, un mēs saprotam, ka ir tā sakot, uzticība nodā, nodot no augstā līmeņa grupas uh, trim institūcijām. Eiropas parlaments uh, ķersies klāt šim ziņojumam, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības budžets ir saprotams un labi lasāms ne tikai dalībvalstīm, bet arī Eiropas Savienības pilsoņiem. Jūs ierosinājāt, ka jūs trīs kolēģi jūs uh, grupas trīs locekļi, kas bija klāt jūsu darbā, arī vēlas izteikties. Došu vārdu uh, Ferhursats kungam, jo pulksten desmitos viņam jādodas uz priekšsēdētāju konferenci. Vispirms atvainojos uh, Kalfinan kungam un Alēnam. Termam par to, ka es uzstāšos tagad pirmais. Uh, jo es esmu tikai neliels uh, parlamenta pārstāvis, taču uh, vēlos sacīt, ka pauža parlamenta delegācijas viedokli. Mario, mēs uzskatām, ka bez jūsu vadības šajā grupā mēs nebūtu varējuši panākt šādu rezultātu ziņojumā. Mēs nevērtējam par zēmu, eh, cik grūti ir tik padziļināti veidot šādu ziņojumu no triju institūcija puses, kā um, Monti jau sacīja, šai procedūrai jābūt paraugam citām svarīgām reformām, kas nepieciešams Eiropas Savienībā. Tā dot iespēju uh, labāk saprast uh, citam cita viedokļus un tā vietā, lai cīnītos jau no pašas pirmās dienas, dienas tiek meklēts kopīgi kopsaucējs šajā lietā. Otrakārt, priekšstādātā kungs vēlos sacīt, manā skatījumā no parlamenta viedokļa šis ziņojums ir ne tikai jāuzskata par sākumu jauniem daudzgad finanšu ietvaram, par kur spriedīsim nākošajam periodam. Es domāju, šis ziņojums ir arī jāuzskata par izējas punktu sākumu Brexit sarunās, kas norisinās. Es domāju, ka rezolūcijā, kuru mēs gatavojam šeit parlamentā par Brexit sārunām, kas, kā paredzams, tiks apspriesta parlamentā februāra beigās un martā, tad gaidāms, ka šī rezolūcija tiks apstiprināta pēc 50. pānta palaišanas. Mums nepieciešams, lai daļa šīs rezolūcijas tiktu veltīt šim ziņojumam, jo arī pašā ziņojumā mēs esam iekļāvuši iespējamās Brexit sekas. Brexit um, sekas ir tāds, ka nav atlaides. Ja nav šāds rebats, tad arī nevar, eh, šāds atlaides nevar arī citu atlaižu. Tas būtu loģiski, taču, nu, patiesībā. Uh, politika un loģika nevienmēr ir tāda veiksmīga laulība. Laika pa laikam var veidoties saspīlējums starp loģiku un politiku. Taču tā ir arī interesanta daļa šajā ziņojumā, jo tā, tā, tas norāda uz to, kā uz šo aspektu Brexit var raudzēties un kādas sekas tam varētu būt. Uh, ietekmi uz daudzgadu finanšu schēmu, uz uh, eh, atlaidu, uz citām atlaidēm un uz uh, ienākumu pusi daudzot finanšu schēmām. Šeit vēlos uzsvērt arī to, ka šis bija pirmais mēģinājums, kas man zināms, kad mēs mēģinājām panākt labāku sapratni vai ierobežot visu to godīgas ādeves uh, eh, sistēmu, kas, kā Mario Monti sacīja, uh, kaitē visām diskusijām Eiropas saimnībā, kas attiec budžetu. Tas, ko mēs tagad piedāvājam jums, un katrā ziņā rekomendācija formā, ir šāds priekšlikums paraugieties. Šis eh, kopienākums, eh, kas būtībā ir subsīdijas no dalībvalstīm Eiropas Savienībā, ir jāierobežo un jāizstāj ne tikai ar vienu veidu risinājumu, bet ar vasaru risinājumu grozu. Un šajā grozā mums jāskatās Uh, produkcijas patērēšana un piesārņošana. Un šis grozs jāveido tā, lai tas automātiski nodrošinātu līdzsvaru starp ienākumiem dažādajām dalībvalstīm Eiropas Savienībā. Jo tad, ja jūs uh, risināt ražošanas aspektu, tad es saprotu vairākas dalībvalstis tad e, slieks lielāku ieguldījumu budžetā, bet ja jūs risināt patēriņu, tad atkal citas Eiropas daļas uh, sniegs savu ieguldījumu, un kad jūs skatāt piesārņojumu, tad atkal varbūt runa par citām dalībvalstīm. Tātad ideja ir tāda, ka veidojot tādu grozu, kurā tiek nodrošināti daži paši resursi, kas attiec uz ražošanu, patērēšanu un piesārņojumu, automātiski jūs nodrošināt arī līdzsvaru, kurā iespējams nav nepieciešams salīdzvarot sistēmu, vai arī katrā ziņā tāda nepieciešama ir ierobežota. Un tad, ja ir nepieciešams sabalansēt sistēmu, ja izmantot pašu resursu, tad tur ir jānosaka termiņš. Tā, lai šī darbība vairs nebūtu vajadzīga pēc zināma laika. Un tas arī tipiski politiķiem vai politikā, ka tāda pagaida risinājuma kļūs par mūžīgiem risinājumiem. Tā ir tāda trešā lieta, ko gribēju sacīt. Es vēl ko gribēju sacīt, bet redzu, ka Alēns ir ķēries klāt ceturtajam pielikumam šeit ziņojumā. Uh, jo skaidrs, ka viņš pievērsīsies tam savā runā. Te ir runa arī par eh, pienākumu sadalījumu, ko mēs iekļāvušai ziņojumā, lai nodrošinātu budžetu vienotību. Jā, tas ir ceturtais pielikums, tā, tā ir Eiropas parlamenta budžeta komitejas tabula. Jā, tāpēc mēs esam uzstājuši uz to, priekšstādātāja kungs, lai šī tabula tik iekļauta. Un ir zināmi deputāti, kas bija teikuši ne, bet es jums varu. Aikungs, sāca Montī kungs, atainosies arī tajā ziņojumā, kas tiks nodots citām institūcijām. Ferhoštāts kungs turpina. Paldies, eh, Montī kungs, par jūsu paveikto darbu. Bija ļoti pagodinoši strādāt ar jums kopā pie šī jautājuma. Paldies. Paldies, Gī. Turpina Atvī kungs, eh, Lamasur kungs. Kalfin kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādā kungs. Arī es vēlos pateikties uh, eh, priekšsēdētāju Monti par šī darba vadīšanu. Nu, patiesībā no manas puses grūti nebija, jo visa gaisotne darba grupā bija ļoti labvēlīga. Mēs strādājām uh, vienotā skatījumā, lai uzlabotu Eiropas Savienības budžetu, padarītu to um, ehm, efektīvāk, caurskatāmāk, un es domāju, tas arī noveda pie uh, konsensa ar neparprotamu grupas priekšsēdētāju ieguldību. Esmu sācis ar pateicībām, vēlos arī pateikties e, kolēģiem parlamentā un sekretariātam, jo mēs divu pusgadu laikā esam ziņojuši mūsu koordinātārs nostājas, un es domāju, mūsu grupa, ka pārstāvēja parlamentu augsta līmeņa grupā, darīja visu, kas bija tās spēkos, lai panāktu to, ka mūsu institūcija ir, ir ļoti labi informēta, zina, kas notiek, kā notiek, un tas arī ir vēl viens priekšnoteikums labā rezultāta panākšanai. Dažas lietas, ne tik daudz par ziņojumu saturu, cik par to, ko es padomātu, ierosināt jums padomāt zināmā virzienā. Iedomāsimies, ka šis ziņojums ir scenārijs. Tas tiešām padara es budžetu caurskatāmāku, atbildīgāku, labāk pārvaldītu. Tas izvirsa to mērķi, ka vismaz pusē no pašu resursiem būtu jānāk no papildu resursiem. Mums ir eh, dažādi priekšlikumi par šiem resursiem ar ļoti labu tehnisko analīzi, kas tos pamato. Taču, ko mēs mēģinājām panākt šajā ziņojumā, un jūs to redzēsiet, ka tas ir paveicams scenārijs. Tas nemaina līgumu, tas nepārliek uh, pilnvars uz citu institūciju pleciem nav nekādu virzienu, eh, nekādu soļu, kas eh, pārkāp subsidiaritātes principu. Mēs eh, respektējam nacionālos parlamentus dalībvalstīs. Tie arī tiek ņemt vērā šai ziņojumā. Tātad tā ir pamatlieta. Tāpēc es varētu sacīt, ka šis scenārijs, kur mēs ierosinām, ir īstenojams. Domājot par to, ko varētu paveikt nākotnē, Šis ir ļoti labs instruments, taču starp ziņojumu un politikām ir liela aiza, plašs ceļš vēl veicams, un tas ir jādara sadarbojoties trijām institūcijām un arī ar nacionālajiem parlamentiem, reģioniem, plašsaziņas līdzekļu ekspertiem lai šī daudziem cilvēkiem nesaprotamā, tumšā Eiropas budžeta joma cilvēkiem būtu saprotamāka, un lai viņi arī negaidītu brīnums, lai nodokļu maksātāji zinātu, par ko viņi maksā un ko viņi saņem par saviem nodokļiem. Tātad šis scenārijs ir īstenojis politikā, un tas ir paveicams ar nacionālu varas iestādēm, parlamentiem, reģioniem un arī viedokļu veidotājiem, kā jau teicu. Tātad šis ir A scenārijs, taču padomāsim mirklīti ārpus pieņemtā ietvara. Vai tas ir viss, kas mums nepieciešams Eiropas budžetam? Es sacītu, nē. Ja mēs runājam par to, eh, par šo publisko fi valsts finansējumu sistēmu, Eiropas budžetu, nacionālo budžetu eh, un runājot arī par pašu resursu budžetu vai fiskālo Eirozonas kapacitāti. Beig beigās patiesībā tie ir tie pašnodokļu maksātāji. Tā tad ir vērts nedaudz plašākā kontekstā padomāt par to, kā Eiropas Savienības publiskās finanses, kuras nodrošina tie paši nodokļu maksātāji, var būt padarītas efektīvākas. Tas varētu būt cits scenārijs. Te nav runa tikai par resursu un par, par resursiem, par pašreizē budžetu uzlabošanu. Bet šeit arī ir runa par domāšanu ārpus parastā ietvara, proti, kā mēs varētu neuzlikt papildu slogu pilsoņiem, un tomēr mēs varētu padarīt uh, publiskās finanses uh, efektīvākas. Uh, un nodrošināt to, lai līdzekļi nonāktu pareizā vietā, un vienlaiks mums ir jānodrošina tie pakalpojumi pilsoņiem, ko tie sagaida. Ko var panākt Eiropas budžets? Jā, te ir runa par politikām, ka var pievienotā vērtība. Piemēram, migrācijas politika, nu, es ne, un arī drošības politika, es nedomāju, ka kāda dalībvalsts varētu ko panākt vairāk. Uh, Salīdzinām ar to, ja mēs visi darbotos vienlaikus, eh, koordināti. Tātad jāsāk no nulles, kā jāizskatās eh, Eiropas publiskam finansēm. Te ir runa par eh, nacionālu budžetiem un par koordināciju starp nacionālu budžetiem un Eiropas budžetu, kā tie tiek koordināti, kāda ir elastība un kā Eiropas budžets tiek mobilizēts tādu problēmu risināšanā, kas parādās lai skaitā arī tās problēmas, kas varētu būt pēc šī DSF pieņemšana. Es to varētu saukt eh, par ambiciozāku scenāriju, otro scenāriju. Iespējams, tas paredzētu izmaiņas līgumā, varbūt eh, vairāk politisko centienu dalībvalstīs. Taču es domāju, tie būtu labi centieni. Tātad mēs varētu pakāpties uz šī scenārija, īstenojuma scenārijas, ko mēs ierosinām. Es tiešām uzskatu, ka Eiropas institūcijas varētu doties tālāk, izstrādājot publisko finanšu jomu attiecībā uz visām tās sadaļām. Un pēdējā lieta runājot par darba grafiku. Gīs jau minēja Brexit. Es domāju, uh, Mūsu rīcībā ir vairāki fakti, kas uh, mums paver jauns iespējas, ja vēlamies mainīt ES budžetu. Brexit jautājums nav risinājums, jau tā būs grūti, īpaši no budžeta viedokļa, bet te ir runa par to, kā vispār risināt apvienotās karalas izstāju no Eiropas Savienības. Tā tad galvenais, ka te mums jārisina pilsoņu bāžas. Mēs nevaram vienkārši teikt, um, Briti tika maldināti, līdz ar to viņi balsoja nepareizi, un tad paši tieciet galā. Mm, ja mēs Eiropas budžetu un visas finanses eh, pilsoņiem nepatērām saprotamāks, un tas nozīmē plašas reformas, eh, pastāv risks, ka vēl citām dalību valstīm eh, sabiedrības noskaņojums būs tāds pats. Tātad Brexits ir iemesls, uh, kas liek mums domāt par to, kā pilsoņi labāk var saprast iegums no Eiropas Savienības. Tātad Brexit ir viens no viens šiem spēcīgiem faktoriem, un otrs faktors ir sagatavošiem jaunajiem daudzgad finanšu, jaunajā daudzgad finanšu schēmai komisija jau sāk strādāt pie daudzgadu finanšu schēmas jau tagad. Iespējams, ka pavisam drīz jau tas tiks apspriests uz trīs institūciju gadiem. Es nezinu, vai šis uh, koplēmumu vēmējs pieņems to jau tagad. Bet katrā ziņā arī nākošā DFS kontekstā mums būs jāskat šie paši jautājumi. Tātad tuvāko divu gadu laikā pirms tiek pieņemts DFS, mums ir iespēja padomāt par iespējām, izmaiņām, kas varētu būt ambiciozāks, vai arī netik ambicioz, ja politiskā situācija to nepieļauj. Tātad vēlos pateikties visiem, kas sniedz savu ieguldījumu šai ziņojumam. Es uzskatu, ka šis būs instruments, ko var izmantot, lai uzlabotu finanses. Paldies! Merci, Anna Lamassu. Lielas paldies, <clears throat> Tagad vārds Alanam Lamasūram. Paldies, priekšsēdētāji. Es savukārt vēlējos pateikties Mario Monti par viņa pieklājību, kā arī visiem, kas uh, piedalījās uh, augstlīmeņa darba grupas uh, darbā. Bez uh, viņiem mēs nebūtu nonākuši pie šī teksta, kas, kā jau tika sacīts, tika atbalstīts uh, vienprātīgi, izņemot vienu nelielu pāreindi no viena uh, darba grupas locekļa puses, kas ir skaidrojumi politiski, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo um, jūs droši vien pārliecināsieties, ka rekomendācijās, ar kurām mēs nākam klajā, ir uh, atrodami parlamenta ieteikumi, kādas mēs piedājam daudzus gadus. Saturs uh, arī atbilst um, Jānušu Levandovskiju ieteikumiem, ar kuriem viņš kā Eiropas budžeta komitā, komisārs nāca klajā 2013. gadā, un ka šīs rekomendācijas uh, uzliek pienākums ne tikai parlamentam un komisijai, bet uh, tās uh, ies, min arī padomi, kura 2013. gadā atteicās skatīt uh, šo jautājumu bet eh, šīs diskusijas eh, noteikti būs nepieciešamas saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Es gribēju jums atgādināt, ka šis um, pamatziņojums, par kuru mēs uh, praktiski publiskās diskusijās neesam runājuši, skar Eiropu. Un uh, Un tā, tā ir viena no Eiropas uh, Savienības lielākajām neveiksmēm. Eiropas uh, Savienības ambīcijas uh, pastāvīgi pieaug, bet uh, līdzekļi ir praktiski jāizubago. Un uh, tas ir jautājums, kas parlamentu uztrauc. Un, uh, Un tāpēc ir nepieciešams, lai komisārs pārliecinātu parlamentu, parlaments uh, padomi. Un uh, tāpēc mēs ceram, ka mm, padome, tā kā tā pieņem lēmumus vienprātīgi par budžeta jautājumiem, ņems vērā parlamenta atzinumu bet eh, vienlaikus šis atzinums padomē nav politiski saistošs, un tas nozīmē, ka tūlīt pat sāksies politiskās cīņas. Vispārīgā gaisotnē, kādā šobrīd uh, dzīvo mūsu valstis, Un jūs jau zināt, ka eiroskepticisms neaprobežojas tikai ar apvienotās karalistes robežām, tas skar visu Eiropu un um, ņemot vērā to, cik uh, delikāta tēma tā ir, jo tad, ja vienā, vārda, vienā teikumā parādās uh, vārdi Eiropa un budžets, tad jūs zināt, ka tas uh, neizraisa milzīgas ovācijas. Un Tas ir redzams eh, gan eh, valstu vadītāju, parlamentu, mēdīju viedoklī, kuri uzskata, ka tad, ja tiks palielināts Eiropas budžets, jūs pasliktināsiet valstu budžetu situāciju, nodokļu maksātāju situāciju. Un tas sasaucas arī ar to, ko teica mani kolēģi Montīkungs un eh, citi, un tas nozīmē, ka tagad uh, darbs, darbam ir jāsākas budžeta komitejā. Mēs saprotam, ka savu ir izdarījusi augsta līmeņa darba grupa, bet tagad ir jāsākas politiskajam darbam. Mm, tas, protams, ir uh, cits mandāts, cits līmenis, bet uh, šim darbam ir jāsākas. Un mums ir jāpierāda, ka viens eiro, kas ir iztērēts Briselē, Brit palīdz ietaupīt vienu eiro vai pat vairāk, vairākus eiro dalībvalstu galvaspilsētās. Tādējādi subsidiarietāte tiek ietērpta budžeta principos. Mēs eh, līgumā esam ietvēruši subsidiaritātes principu, mēs esam to uh, definējuši, un Lisabonas līgumā pat ir paredzēta procedūra, kas uh, dalību valstu parlamentiem ļauj pārliecināties par to, vai subsidiaritātes princips tiek ievērots, nosakot um, sarkano un zeltano kartīšu sistēmu, bet tas nozīmē, ka jurid... bet tas prasa juridisko kompetenci. Un es uh, saprotu, ka šobrīd līdz šim neviena uh, institūcija, nedz padome, nedz eh, īpatnējā kārtā komisija, nedz arī parlaments sistemātiski nav gādājusi par subsidiaritātes eh, budžeta aspektiem. Un tāpēc ir nepieciešama procedūra, ka tad, kad mēs pieņemam lēmumus, ka, piemēram, turpmāk būs eh, kopēja patvēruma un imigrācijas politika, kā to paredz līgums, un uh, kuru mēs pēdējo divu gadu laikā mēģinām veidot, zinot grūtos apstākļus, ka tad, kad mēs pieņemam šādus lēmumus, ir jāpārliecinās, ka savienībai tiek nodota ne tikai kompetence, bet arī nepieciešamie finanšu un līdzekļi un cilvēku resursi, lai īstenotu šo kompetenci. Ja nē, tad eh, sabiedrība būs vīlusies, teiks, ka Eiropa mm, neuzrāda nekādus rezultātus, eh, Eiropa izgāžas. Jā, mēs pieņemam lēmumus, izvirzam mērķus, bet, kad iet runa par līdzekļiem, tad nekas nenotiek. Vai arī notiek eh, pārāk vēlu. Un mūsu uh, ierosinājums ir tāds, ka ikreiz, kad mēs radām Eiropas pakalpojumu aģentūru, toreiz kā tad, kad mēs izveidojām Eiropas centrālo banku, mēs eh, tiem piešķiram arī nepieciešamos līdzekļus, lai tie savu kompetenci varētu īstenot. Tomēr mums ir jānodrošina arī tas, ka dalību valstu un uh, eventuāli arī reģionu līmenī līdzekļi tiek uh, samazināti divkārt. Un šobrīd, manuprāt, tas nenotiek. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības ārējās darbības dienestu, tad mums uh, ir jāgādā, lai tiktu nodrošināts personāls, uh, 3-4 tūkstoši diplomātu. Tomēr mm, valstī, kur es pazīstu vislabāk, eh, ārlietu ministrs arotbiedrībām ir garantējis, ka netiks zaudēta neviena pati darba vieta. Tad, kad tiks veidoti Eiropas uh, diplomātu uh, eh, līmenis, tad, kad tiks veidots Eiropas uh, diplomātu līmenis, es uh, zinu, ka pat uh, ēku jautājums uh, Eiropas eh, ārējās darbības eh, dienestam ir sāpīgs. Mēs zinām, ka pietrūkst eh, līdzekļu 29. veisniecībai Tokijā. Jā, jā, jā, tā ir. Un, un tas ir arī ir, ir viens kopīgs Eiropas diplomātijas mērķis, bet es varu jums minēt arī citus piemērus. Varbūt nesaukšu nevienu vārdu, Tā bija viena valsts, kuru vismazāk skāra, vismagāk skāra 2008.9. gada krīze, kura slēdza vēstniecības četrās valstīs un vēlāk tās atjaunoja, izmantojot milzīgus finanšu resursus, bet tās nekalpo nekādam mērķim. Eiropas ārējās darbības dienests ir mūsu konsulārais korpus ņemot vērā, piemēram, to, ka Āfrikas valstīs uh, atsevišķām valstīm, kurām vēsturisku iemeslu dēļ, notikumu dēļ, kas uh, ir izcinājušies 19. un 20. gadsimtā, ir konsulārie dienesti, kuri apkalpo 20 dalībvalsts, Frontex aģentūra. Uh, Mēs eh, palielinājām viņu budžetu līdz 100 miljoniem, lai izveidotu robežu apsardzības un krasta apsardzi, bet ir jāraugās, lai cilvēki. Ja tad, ja mēs palielinām eh, Frontex robežsargu un krasta apsardzes darbinieku skaitu ir jāsamazina vienlaicīgi to skaits dalībvalstīs. Par to neviens nedomā. Un um, pret šādām idejām nacionālās administrācijas ir histēriski naidīgi noskaņotas. Gan ministri ir naidīgi noskaņoti, gan vienlaicīgi. Ir jādomā par to, kāda tad ir um, naudas vērtība, un vienlaicīgi ir jāsamazina darbinieku skaits dalību valstī. Uh, jo, ja mēs nododam daļu kompetences Briselei, tad tā ir kopienas ierēģņu kompetence. Un tieši tāpēc uh, ir jāatbloķē šī iespēja darboties uh, Eiropas līmenī un ne tikai nacionālā līmenī. Es uh, te pieminēju migrācijas un patvērumu politiku. Uh, Lūk, um, dalība valstis uh, ir piekritušas nodot uh, kompetenci savienībai līguma ietvaros, bet uh, tad arī pilnībā ir jāievēro šis līgums. Ja jūs nododat juridisko kompetenci, tad ar noteikumu, kā ir ka jūs vairs nesaglabājat uh, tos cilvēku re resursus un tos materiālos resursus, kas uh, iepriekš bija vajadzīgi jums šīs kompetences uh, īstenošanai. Mēs saprotam, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi jūtīgi, un mums ir jāpierāda, ka viens eiro, kas ir iztērēts Briselē, ļauj ietaupīt vismaz vienu eiro, un es zinu, ka mm, aģentūra pārstāvja šeit to ļoti labi zina, tas palīdz ietaupīt 28 eiro dalību valstīs. Tāpēc ir nepieciešams izveidot mehānismu, procedūru, iesaistot, um, protams, um, revīzijas palātu, parlamentu, um, citas struktūras, lai izveidotu šo subsidaritātes uh, principa budžeta aspektu. Eiropas Savienība varētu strādāt ar pastāvīgiem līdzekļiem, pastāvīgu finansējumu, pastāvīgu nodokļu sistēmu vienlaikus, nodrošinot subsidaritāti. Ne jau visas kompetences, bet tās, ko paredz līgums, tiek īstenotas Eiropas līmenī un ar mazākām izmaksām un efektīvāk nekā nacionālā līmenī. Paldies! Mm. šīs sarunas par pašu resursiem bieži ir patētiskas, un daudzi mums pārmet, ka mūs interesē tikai izdevumi, bet mēs uh, domājam arī par resursiem, un, protams, uh, ka nāksies domāt par izdevumiem. Un paldies jums par jūsu prezentācijām, kungi. Tagad mēs dosim vārdu uh, budžeta komitejas uh, locekļiem un vispirms mūsu diviem pastāvīgajiem uh, referentiem par pašu resursiem Janušam Levandovskij, precizējot, ka mm, neparedzētu iemeslu dēļ tiesa gan nav pieejams tulkojums no poļu valodas. Es uh, neprotestēšu. Domāju, ka kaut kā jau tiksim galā. Paldies visiem par jūsu komentāriem, prezentācijām un liels paldies par šo pabeigto sarežģīto misiju. Es domāju, ka tā bija viena no grūtākajām misijām sagatavot eh, šādu ziņojumu esošajā Eiropas uh, gaisotnē. Ir svarīgi izvērtēt kritiski esošo sistēmu, tomēr jūs norādat arī to, kas um, šobrīd strādā labi, proti kainī iemaksas. Bet uh, Eiropas uh, Savienības dalība valstīs pastāv atšķirīgas grāmatvedības sistēmas, tāpēc um, uh, šī sistēma tiek nedaudz apgrūtināta, bet, protams, ir jādomā arī par pievienotās vērtības koncepciju, godīgas atdeves principu Briseles budžetam, un šie jautājumi saindē politisko diskusiju. Interesantākā lieta Alena sacītajā bija kandidātu prezentācijas pār jauniem pašu avotiem, jo mēs par to esam domājuši jau kopš aptuveni 2011. gada ar līdzīgiem kritērijiem, proti līgumu negrozīšanu, izvairoties no jaunām izmaksām. Un es saprotu, ka veterāni ir pētījuši arī, vai tas būtu paveicams Un, protams, papildus eh, tam mums ir jārēķinās arī ar realitāti, ar jaunu attīstību, kas ir Eiropas eh, parlamenta politiskā atbildība - drošība, migrācija. Un šī ārējās sadarbības instrumenti bija plašāk izmantoti nekā 2011. gadā Protams, arī mēs eh, runājām par trasta fondiem, eh, Eiropas budžetu un tam līdzīgi. Un mans uh, viedoklis ir tāds, ka vismaz uh, ieņēmumu pusē pašu resursi atvieglos realitāti, bet uh, ir jādomā par to, ka mēs zaudēsim pēc 2020. gada, pēc Brexit, mm, vismaz 5-6 miljārdus eiro. Prognozes ir diezgan piesardzīgas, tiesa gan realistiskas, un ir nepieciešama politiskā grība. Man ir jāpiekrīt Mario Monti, ja mēs gribam virzīties uz priekšu, ir nepieciešama politiskā grība un politiskā apzināšanās. Tikai mm, tad, ja Eiropas uh, Savienības izdevumi būs uh, ticami, nodrošinās pievienoto vērtību. Uh, tad eh, tas mums palīdzēs atrast jaunas ieņēmumu avotus, samazinot eh, kainī iemaksas. Vēlreiz paldies jums visiem par paveikto darbu, un jūsu misija tiešām ir pabeigta. Tagad ir pienācis laiks rīkoties politiķiem. Paldies! Žans Dikrē. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tāpat kā visi iepriekšēji runātāji, es vēlos vispirms. pirms apsveikt un pat, uh, Monti kungu un pateikties viņam un visiem citiem, kas ieguldījuši savu darbu šī uh, <clears throat> dokumenta tapšanā. Pateicos par darba kvalitāti un labu gaisotni. Es vēlos apsveikt arī to, ka Eiropā tas ir retums. Proti, šāds dokuments ir tehniski labi sagatavots, tomēr tas ir labi lasāms, saprotams, nav jābūt kaut kādam milzīgam profesionālim. Uh, Eiropas Savienības leksikonā, lai saprastu, par ko ir runa. Jo Šis dokuments ir ļoti augsts līmeņi, un tā pašā laikā tas ir ļoti labi saprotams. Tātad arī apsveicu šī dokumenta politisko inteliģenci. Daudzi uh, runātāji par to jau izteicās, te runa par realismu. Tas realisms nodrošinā, ka mēs arvien paliekam līguma ietvaros, mēs neatkāpjamies no uh, un ka nav runa par kaut kādām izmaiņām, kas tad varētu izraisīt nesaprotams situāciju mēs paliekam pie budžeta neutralitātes, proti, ka netiek tūlīt pat paaugstināti nodokļi un eh, publiskajā jomā tas ir fundamentāls princips. Un arī priecājos par to, ka pastāvīgi tiek atgādināts, kas ir budžets. Budžets nav tikai resurss resursi tiek mobilizēti, lai īstenotu politikas un debates, kas, kas mums norisinās par pašu resursi, nav atdalāmas no debatēm pēc būtības par Eiropas Savienības politiku un jo īpaši par jauno Eiropas Savienības politiku, kas ir jāizteno. Ceturkārt, es uzskatu, ka dokuments pamatoti identificē, ka šis ir pareizais brīdis. E, daudzi visi runātāji jau to teica, ne tikai tāpēc, ka tagad norisinās sarunas par jauno DFS, bet arī tāpēc, ka Brexitam būs zināms. Uh, labums tai ziņā, ka tiks samazinot ienākumu un līdz ar to būs jāpieskars šīm diskusijām. Viens jautājums, kas netiks skars, proti īstenošanas ritms. Es domāju, ka mēs visi esam viens prātis ka jāizmanto daudzgad finanšu schēmas sarunas un Brexit sarunas, lai pašu resursu problemātiku iekļautu debatājs, debatēs, kas savā ziņā nebūs nošķirams no diskusijām par jauno daudzgadu finanšu schēmu. Uh, uzdod jautājumu Montikungam un Lamaduskungam par pašu resursiem. Vai varētu paredzēt progresīvu pašu resursu mehānikas īstenošanu? paskaidrošu. Brexit uh, rezultātā samazināsies ienākumi, lai to kompensētu bruto izteiksmē. Uh, mums būs jāņem vērā uh, atšķirības uh, nacionāla kopienākumā dalībvalstīs. Tātad būs jāizmanto pašu resursu. Izmantojot šo daudzgad finanšu schēmu, mēs arī varētu izmantot citu versiju kas eh, jauno politiku finansēšana notiks ne ar pašu resursu. Nē, mēs nesakām dalībvalstīm, ka no šī brīža uh, nacionāla kopienākuma ieguldījums nepastāv. Mēs varētu ieviest tādu ekonomiku, kas pamazām pieņem spēkā ne tikai eh, tā samazinātu zaudējums Brexit dēļ, bet arī varētu palielināt uh, budžetu jaunajām politikām, kas tagad tiek uzskatīts par prioritāru. Šo jautājumu pieticīgi uzdodu Montikungam un pāneļu locekļiem, vai varētu daļu pārdomu veltīt tam, lai progresīvi īstenotu pašu resursu eh, mehānismu. Un noslēgumā vienā rindkopā jūs uzstājat, ka no šī brīža ir jāidentificē visi resursi, kas netika skatīti jau no paša resursu kopumā. Es domāju, ka tādu nebūs maz. Piemērs. Komisija tagad nāklājā gatavo priekšlikumu par iepriekšēju atļauju saņemšanu visiem uh, Eh, visiem eh, trešo valsts pilsoņiem, kas varētu, eh, kas vēlētos darboties Eiropas Savienībā. Mēs varētu darīt tāpat kā amerikāņi, ka šādi iepriekšējā atļaujas izsniegšana maksātu 10 eiro vai kā. Būtībā kopīgās robežas sargā dalībvalstis, bet tā ir kopīga tomēr politikas joma. Uh, tas būtu kopīgais mehānisms uh, attiecībā uz trešo valstu pilsoņu iekļuvi Eiropas Savienībā. Varētu uh, izmantot principu, ka visi ienākumi, kas uh, izriet no kopīgajiem, no kopīgajām politikām, nonāk Eiropas Savienības budžetā, kaut arī īstenošanu nodrošina dalībvalsts. Tad mans jautājums ir par īstenošanu vai paredzēt dinamisku īstenošanu. Tātad, ka nebūtu uzreiz visaptroša sistēma. Un otrkārt, vispārējā principa meklēšana, kas nodrošinātu, ka citi ienākumi, par kuriem mēs agrāk nebijām domājuši, varētu tikt palielināti un līdz ar to sniegt ieguldījumu Eiropas Savienības budžetā. Tagad dosim vārdu koordinātoriem no grupām. Jose Manuel Fernandes, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Nu, runājot par jautājumiem, eh, varbūt par to nedaudz vēlāk, bet no sākuma gribēju apsveikt kolēģis par jūsu lieliski paveikto darbu un gribēju šeit sveikt arī Mario Montīnu. Mums, mūsu savienībai ir ievērojams uh, konverģences līmenis, un tāpēc ir jādomā par to, ko mēs darīsim ar ES budžetu. Mēs vienmēr esam bijuši ārkārtīgi ambiciozi savos mērķos, bet esam aprobežojušies ar budžetu 1% apmērā no KNI, un tāpēc um, ir jādomā par to, kā mūsu mērķos, metodēs, pieejās būtu jābūt ambiciozākiem gan mm, apkarojot nabadzību, veicinot kohēziju, klimata mērķu sasniegšanu. Tas viss nav izdarāms tikai ar vienu procentu no KNI, kas ir ES budžets, tāpēc mums ir rūpīgāk jādomā par to, ko šeit ir iespējams labot par pašu resursiem. sabiedrībai tie ir jāsaprot, un mums tai vajadzētu šo jautājumu mēģinot skaidrot. Tāpat kā tas notiek ar nacionālajiem budžetiem, un ideja par Eiropas pievienoto vērtību ir absolūti izšķiroša. Mums ir jāpastāsta, kas tas ir, un es nedomāju, ka katrā gadījumā būs viegli pierādīt, ka viens eiro, kas uh, tiks um, atņemts dalību valstu budžetam, tad, ja to iztērē Eiropas Savienība, sniedz ievērojumu lielāku pienesumu nekā tad, ja tas būtu iztērēts dalību valstī. Tas Eiropu parāda diezgan negatīvā gaismā. Ja jo katrs uh, eiro, ko iztērē Eiropa, ir viens eiro, kas ir atņemts nacionālajiem budžetiem un ir ārkārtīgi grūti paskaidrot uh, to dalību valstīs. Eiropas Savienība ir atbildīga par finanšu stabilitāti, finanšu politiku un ir jāraugās, cik tas izmaksā. Tas pats ar bēgļu krīzi ir jādomā par to, kādas tam ir izmaksam. Mm, tāpēc eh, mums ir jācīnās ar eh, šo negatīvo viedokli, un es nezinu, vai mēs eh, to varēsim atrisināt līdz gada beigām. Uh, bet uh, jāatcerās, ka šogad vēlēšanas notiek Vācijā, Francijā, Nīderlandē, un tas um, tiešām mm, stāvēs uh, ceļā mūsu dialogam. Un dialogs par pašu resursiem tomēr ir kritiski svarīgs. Pašu resursi iet uh, roku rokā arī ar vienkāršību, ar uh, budžeta atbilstību, ar atlaidēm. Un, manuprāt, šī ir laba iespēja, kā reizi par visām reizēm likvidēt atlaides. Vēl viens punkts. Un tas uh, saistās arī to, ko teica uh, Žerāls uh, Deprē. ieņēmumi ES līmenī varētu tikt uh, gūti arī, piemēram, no elektroniskās tirzniecības. Un, un te ir jādomā, cik lielā mērā tie elektroniskajā tirzniecībā tiek zaudēti. Katrā gadījumā man šķiet, ka šeit pastāv ievērojami zudumi, un tikai tad, ja Eiropas Savienība uh, te sāktu aktīvi darboties, šis pievienotās vērtības nodoklis varētu ieplūst kopienas budžetā. Un tas neatiecas tikai uz vienu dalību valsti. Es domāju, ka visās dalību valstīs būtu iespējams šos zaudējumus budžetā izlīdzināt. Tomēr tas ir tikai viens no iespējamiem ieņēmumu avotiem kopienas budžetā ja mēs nevēlamies grozīt līgumus, tad uh, arī te ir jādomā par priekšlikumiem, kas uh, nerada papildu nodokļu slogu, jo tas ir uh, ļoti būtiski. Un vēl efektivitāte. Mums uh, būtu jāpaskaidro, ka tikai ar pašu resursiem mēs varam īstenot eh, prioritāro politiku. Tā vietā, lai ieslīgtu diskusijās par to, kurš maksā vairāk, kurš maksā mazāk. Tikai tādējādi šo, šai diskusijai ir iespējams pielikt punktu. Ar īstiem pašu līdzekļiem mēs varētu pielikt punktu diskusijām par neto maksātājiem un neto saņēmējiem, jo šobrīd eh, ministri praktiski uztraucas tikai par to, tā vietā, lai domātu par politiku, kas Eiropas Savienībai tiešām ir nepieciešama. Nevajadzētu pilsoņiem likt eh, ilgāk uz to gaidīt. Es katrā gadījumā esmu ļoti pateicīgs par darba grupas un budžeta komitejas paveikto darbu un mēs um, rūpīgi pievērsīsimies šim jautājumam un gādāsim par to, lai pašu līdzekļi kļūtu par realitāti vēl līdz uh, nākamās DFS um, uh, apstiprināšanai. Paldies priekšsēdētājiem, paldies Montīkungs uh, par to, ka uh, vadījāt šo augstu līmeņu darba grupu. Daudz kas jau šeit tika pateikts Bet ir skaidrs, ka bez jūsu ieguldījuma, bez e, jūsu uh, lieliskās vadības e, mēs nebūtu nonākuši pie mm, šī ļoti apjomīgā dokumenta, kas ir ļoti detalizēts. Montiekungs sacīja, ka sākumā uh, jūs centāties uh, identificēt resursus, kas ir saistīti ar Eiropas Savienību un kop kopējiem izdevumiem, un tālāk esat cenšies detalizētāk analizēt situāciju. Un jūs mūs kā parlamentu esat nepārtraukti informējis uh, par to, kā darbs progresē par to, ar kādām problēmām jūs sastopties, kādas ir bāžas, kādi priekšlikumi. Nu, galu galā šis ilgaitītais dokuments ir nonācis pie mums, tā kā varam ķerties pie darba.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 un uh, par uh, ikgadējām sarunām par budžetu, uh, nu nevajadzētu koncentrēties tikai uz šo vienu jautājumu. Un mm, neviena valsts diez vai varēs nāk klajā ar kaut kādu maģisko ciparu, apgalvojot, ka man vienalga, kādas programmas tiek realizētas un tā tālāk. Man ir, man lūk, ir šie tieši tik naudas un es nevaru. Uh, E, nekur e, novirzīties, bet mums lūk ir noteiktas e, minimālais apjoms šai te godīgajai atdevēji un, un dažādām citām lietēm. Un vajadzētu izvairīties no tādām pilnīgi neauglīgām diskusijām, kas patērē mūsu dārgo laiku. Un Lamas Urkunga ideja par sup subsidiaritāte ir ļoti interesanta. Eh, un eh, subsidiaritātes eh, iekļaušana budžetā. Bet jā, droši vien jautājums nav tikai par pašu resursiem, bet būsim godīgi, ņemot vērā izaicinājumus, mm, kādi, ar kādiem mēs Eiropas Savienībā sastopamies, 1% budžets nav pietiekams un iespēja nodrošināt lielāku budžetu ar pašu resursiem būtu solis eh, pareizajā virzienā. Ir skaidrs, ka ir nepieciešams publiskās investīcijas, piemēram, bēgļu krīze. Tā nebūtu vispār uh, saņēmusi nekādu risinājumu, mm, ja nebūtu Eiropas risinājumu. Mums ir uh, izaicinājumi arī aizsardzības jomā, enerģētikas jomā un tā tālāk. Visas šīs lietas nevar atrisināt ar vienu procentu no kainī. Ar to nepietiek. Lai atrisinātu visas problēmas, ar kurām sastopamies. Un es baidos, ka ir zināmas interešu grupas, vai cilvēki uzskata, ka uh, izdevuma daļā tur varētu drusku kaut ko pagrozīt un tad būtu viss labi. Ir daži, kas uh, izliekas neredzam noteiktus jautājumus un pārāk uh, sīkumaini pieķeras citiem, bet uh, Diemžēl ar ziņojumu bieži ir tā, ka tie nogulst un noput kaut kur plauktos, un ar tiem nekas nenotiek, bet cerams, ka šoreiz tā nebūs, un mēs sāksim strādāt kopā pie šī priekšlikuma, lai nodrošinātu, ka mēs tiešām izveidojam budžetu, kas ir vajadzīgs Eiropas Savienībai, par spīti eh, skeptiķiem. Paldies! Un tas, eh, tā tad būtu budžeta komitejas pievienotā vērtība. Kaumela kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Vispirms arī es gribēju pateikties eh, Montī kungam un viņa darba grupai par mm, šī ziņojuma izstrādi. Un, manuprāt, šis ziņojums ir lieliska iespēja mums vēlreiz eh, principiāli uh, izrunāties eh, par visiem būtiskiem jautājumiem, kas eh, skār budžetu, apspriež šos jautājumus. Un tas, eh, protams, nozīmē, ka mēs arī ķertos šai diskusijai klāt ļoti atvērti raugoties uz rezultātiem. Tika teica, ka ir nepieciešams, ka balstīšanās uz pašu resursiem varētu atvieglot uh, budžeta izveidi, bet tādējādi zināmā mērā tiek norādīts, ka daļa no problēmas uh, risinājuma, proti cik lielam būtu jābūt budžetam, m, mm, netiek risināta, ja mēs uh, paši lemsim cik uh, liels uh, ir šis budžets, tad izdevumi būs lieli, lai vai par ko arī iet runa. Bet, manuprāt, apspriežot budžetu, ir jādomā gan par budžeta izdevumu veidu, gan arī par to apjomu, jo pretējā gadījumā mums nāktos uh, konstatēt, ka ir ārkārtīgi daudz dažādu vēlmju un ideju, kas varbūt arī ir labas, un mēs visu gribam finansēt. Bet nebūs tā, ka šajā parlamentā mēs eh, varam uh, aprobežoties un teikt, ka varbūt ietaupīsim nedaudz naudas. Tas uh, visticamāk nenotiks, un, un tāpēc es sāredzu lielu risku, ka pastāvēs zināms automātisms uh, budžeta izdevuma palielināšanā. Un, ja uzklausot to, ko esam dzirdējuši līdz šim, visi vienmēr saka, ka uh, ir daudz uh, labu pieeju, daudz labu ideju, bet ar pieejamo finansējumu to visu nav iespējams finansēt. Bet mm, tas uh, varbūt ir pat labi, ka visam naudas nepietiek, jo arī vēlami aizvien vairāk. Uh, Un viens no piemēriem ir patvēruma politika. Tika sacīts, ka šeit Eiropas politikai būtu jānodrošina pievienotā vērtība, un manuprāt, tas, tas ir pašsaprotam. Mm, kolēģi šajā komitejā ļoti labi zina, ka es esmu liels tās idejas aizstāvis, ka patvēruma politikas jomā Eiropas Savienībai jātērē vairāk līdzekļu, tomēr vispirms tam ir nepieciešama kopēja darboties spējīga patvēruma politika. Kur tad ir šī politika? Es to līdz šim neredzu. Un pirms mēs runājam par finansējumu, mums eh, vispirms tam ir jārada pamats. Un te es uzskatu, godīgi runājot, eh, mēs ļoti bieži mm, runājam par to, eh, nedaudz nerespektējot realitāti. Es saprotu, ka lauksaimniecībā mm, vienam, vienam izdotajam eiro ir jānodrošina lielākā deve nekā tad, ja tas ir darīts dalībvalsts līgumā. Es eh, nesaku, mums ir jāatsakās no solidaritātes, pavisam ne. Es nāku no Vācijas un uzskatu, ka mm, katrs eiro, ko Vācija uh, iemaksājas budžetā, ir labs eiro, kas ir iztērēts ēsmērķiem, bet ir jādomā, uh, par to, kas uh, Briselē tiek darīts. Es domāju, ka šeit mēs radam lieku nevajadzīgu birokrātiju un varbūt uh, saistībā ar šo ziņojumu mums uh, būtu jādomā par to, kas raksturotu labi funkcionējošu ES. Uh, kas tai tiešām būtu jāfinansē, par ko tai būtu jāuzņemas atbildība. Un tikai tad, kad būs rastas atbildes uz šiem jautājumiem, tad mēs varēsim mm, domāt eh, par plašākām finansējuma iespējām nekā šobrīd. Es domāju, ka šobrīd nevajadzētu lekt no priekiem gaisā un te kliegt urā, mm, ka šāda diskusija tagad izpaliek, bet, manuprāt, par to nevajag priecāties, jo tādē, tādējādi mēs atsakāmies no vērtīgas diskusijas par to, kas es tiešām būtu jāfinansē. Lielas paldies tagad vērts Tarāna kungam. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, Mātiekungs un Lamasūrkungs un arī vispārējie. Ja kas ir iesaistīti um, šī uh, svarīgā dokumenta tapšanā. Atklāšu jums kādu noslēpumu. Uh, starp citu, tas laikam ir ļoti vērtīgs, jo tas tika nozakts no manas pastkastī, personālās pastkastītes, un man bija jālūdz sekretariātam, tā kā, lai man to atjauno, tā kā tas ir uh, ļoti augstu vērtēts. Jā, un tas arī ir interesanti lasāms. Nu jā, varbūt, ka drusku tas ir novēlots un tas aizņēma ilgāk laikā, mēs varbūt sagaidījām, bet par to varbūt tagad eh, aizmirsīsim uz brīdi. Manuprāt, Eiropas Savienība, nu kā teorētisks koncepts, eh, nu kā ideja, tā vienkārši nevar pastāvēt, ja tai nav tiešas saiknes ar tās pilsoņiem. Un eh, viena no visvērtīgākajām saitēm eh, pilsoņiem ir nodokļu maksāšana. Un es ikreiz, kad vien tas ir iespējams, cenšos argumentēt eh, par to, ka pilsoņiem ir jākļūst par daļu no procesa, jo mēs šobrīd maksājam nodokļus dalībvalstī, un tad dalībvalsts pēc tam izdomā, ko un kā darīt. Bet šī ciešā saite. Uh, mums nodrošinātu to, ka Eiropa tiks uzlūkota kā kopējs projekts, nevis tikai kāds, kaut kas tāds, ko kāds tur kaut kur Briselē vai uh, Berlīnē kaut ko pasāk. Nu, tieši tādēļ man patīk šis te priekšlikums, kas attiecas uz PVN. Tas arī jau ir apspriests bezgalīgi ilgi bet man eh, līdz ar to rodas jautājums. Vai jūs ņēmāt vērā arī šādu eh, nodokļu regresīvo ietekmi un to, ka var sagaidīt, ka trūcīgākas valstis to uztvērs ar lielāku kritiku eh, kā papildus sloks nodokļu maksātājiem. Un kā jums šķiet? lai tas viss process būtu caurskatāmāks, lai es radītu šo saikni starp pilsoņiem un institūcijām, vai tiešām varētu arī čekā ierakstīt, lai tur būtu skaidri redzams, tas ir ES, Eiropas Savienības PVN. Merci, monsieur Taron. Paldies, Taron kungs. Skaidrs, ka mums ir jāpadara sevi, jāpadara izdevumu svaru, slogu eh, patīkamu mūsu pilsoņiem. Protams, ka viegli tas nav, bet, nu, tas ir debašu vārds Gajerkungs, lūdzu. Dienas. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji, saka Gajerkungs. Jā, nu vispirms arī vēlētos uh, apsveikt darba grupu un Montīkungu par paveikto darbu, jo tā ir. Um, lieliska iespēja un lielisks eh, rezultāts, un uh, arī Ferhauštad kungs un uh, eh, Kalfina kungs un Lamasur kungs, kas ir tātad parlamentu pārstāvji, arī viņiem liels paldies, un jā, mēs esam tiešām gaidījuši šo te uh, ziņojumu, un es par rezultātu esmu apmierināts. Un gal galā mēs šeit veidojam politiku. Daudzkārt ir ticis runāts uh, par dažādiem šiem te uh, blakus efektiem, un esmu runājis ar britu kolēģiem un citiem kolēģiem par to, mm, ka eh, Eiropas Savienība būs vājāka bez Eiropas Savienības un otrādi, bet No otras puses, ar to ir saistīts arī iespējas. Iepriekšējā gadā mēs esam Briselē diskutējuši par šo eh, tēmu, piedalījās arī mūsu finanšu ministrs. Un, jā, tās tiek sagaidīts, bet no otras puses viņš ir tādu smaidiņu sacīja, ka eh, īsnībā. Mm, viss ir atkarīgs no tā, kā mēs to realizēsim, un uh, Lielbritānija, tā teikt, arī drusku uh, piebremzē ar visu šo procesu. Un uh, mēs par to runājam arī ar Šoibli, un viņš sacīja, ka jā, tā, protams, ir mm, tēma, par ko būs jādiskutē, un. Uh, Un jāraugās, kā mēs varēsim izveidot šo te procesu. Un, manuprāt, tā ir lielis, šis ir lielis ziņojums no tāda viedokļa, ka tas pievēršas šiem pašu resursu jautājumam tādā ekspertu līmenī. Un, protams, ka, nu, ne tikai diskusijās ar Šaibli, bet arī ar citiem darbiniekiem finanšu ministrijā e, ir kļūst skaidrs, ka ir nepieciešams runāt par šiem jautājumiem. Un, e, Protams, ka jā, ir šī vēlme, lai būtu šie te pašu resursi, bet atkal no otras puses, kādā veidā e, būtu tie jāveido, un noteikti aspekti atkal tiek eh, savā ziņā bloķēti, un kā tos iekļaut, piemēram, diskusijās par gada budžetu, un uh, Un, e, nu jā, e, ir arī šis te viedoklis, ka daudz labprātāk e, viņi paturētu, teiksim, kaut kādu šos līdzekļus ieņēmumus Vāci, Vācijas budžetā, nevis nodot Eiropas Savienībai. Nu, runājot par visu šo diskusiju, nu, nevajadzētu atļaut tai pilnībā nonākt populistu rokās, jo. Uh, Mm, lietas, kas attiec uz nodokļiem, vienmēr ir ārkārtīgi jūtīgas un, piemēram, ENF un EFDD uh, e, frakciju uh, e, eiroskeptiķu e, viedokļi man, protams, nepārsteidz. Bet ir ļoti skaidri jānorāda, ka mums ir jādomā par to, eh, kā tomēr nepalielināt nodokļu slogu, jo, piemēram, ja jūs runājat vienkārši ar cilvēkiem uz eh, ielas un par šo te finansēšanu, ja, ka jūs sacījāt, ka jūs norā, mēs norādītu, jā, ka tas ir Eiropas nodoklis, man tas nedaudz uztrauc. Uh, Jo tad, kad mēs domājam par to, kas Eiropas Savienībai būtu jāfinansē, un tas, kā mēs attīstīsim pašu resursus. Protams, ka uh, pienesums no uh, nacionālajiem budžetiem saglabāsies, bet mums ir attiecīgi jāpanāk eh, līdzsvars Un jā, protams, eh, ir arī jādemonstrē, ka mēs tādā veidā varēsim atbrīvot eh, līdzekļus nacionālajos budžetos un atvieglot nodokļu slogu dalību valstīs. Un eh, runājot par to, ko Jose Manuels teica. Jā, pārskats pār izmaksām un atcerieties, viss, ko Eiropas institūcijas, gan no likumdošanas viedokļa, nodrošinot eh, pakalpojumus un eh, runājot par tām pašām vēstniecībām, vai arī šī pati uh, medikamentu pieejam, medikamentu pieejamības jautājums. Tā tad ir svarīgi, ka mēs, piemēram, iepērkam medikamentus, teiksim, no ASV vai Japānas. Uh, uh, Eiropas līmenī tādējādi uh, ietaupām 28 uh, dalībvalstu uh, veselības aprūpas sistēmām šo te pieju med, nodošanu pie, lētāku, piemību lētākiem medikamentiem. Un faktiski te mēs runājam par simtiem tūkstošiem miljoniem ietaupījumu. Un no vienas puses, protams, ka Eiropas politika finansēšana maksā naudu, bet ja tas viss notiek efektīvi, liederīgi, ja tam ir pievienotā eh, Eiropas vērtība, ja tas viss ir caurskatāmi. Tas ļautu, ļauj samazināt pārvaldības izmaksas Eiropas Savienībā. Un nu, tā ir tā tad mūsu eh, kopēja lieta, kopējais iz, uzdevums, kas mums ir jāveic. Un Es domāju, ka Monti ziņojumam eh, sadarboties visām politiskajām grupām parlamentā ir jāpiešķir eh, lielāks svars tālāk diskutējot. Un Runājot eh, par eh, šiem te cīniņiem starp valstu vadītājiem diskusijās par eh, daudzgadu finanšu plānu un par to, ko kurš aiznesīs mājās un kurš kādu naudu izvilks no budžeta, nu, ja mēs visu šo procesu varam uh, atvieglot, tad, uh, nu, varbūt arī žurnālistiem būs svērīgāks prāts. Paldies! tā ir, ka, lai virzītos uz priekšu, labāk atlaist bremzes, bet, nu, ko tad darīt ar. Ar citu pedālu vārds Tomā kundzei. Pateic priekšsēdētāji. Es no savas puses vēlos jūs uzzināt, Monti kungs, un, protams, ar Eiropas parlamentu pārstāvis, vēlos jūs no sirds apsveikt, jo man jāatzīstas, ka es biju maldījusies. Es tam neticēju. Es biju ļoti skeptiski noskaņot, ja tā var sacīt. Tātad, es tagad to atzīstu jums priekšā. Šis te, tā, eh, rezultāts eh, pārspēja mūsu gaidas un, cen, un cerības, un mans prognozes bija maldinoši. Tātad apsveicu, paldies par šo darbu. Es tiešām uzskatu, ka mums piedāvātais dokuments ļauj mums pavērt politiskas debats un konkrēti ar nacionālu parlamentiem. Jūs jau to teicāt, vairāk no jums jau sacīja, ka tas ir ļoti svarīgi. Jo es uzskatu, ka tas ir eh, tas brīdis, kad var iekustināt kuģa gaitu, jo es esmu skeptiski noskaņot, atvainojiet, ka es jums to saku, taču tomēr to atļaujos, ka iespējams kaut ko iekustināt padoms līmenī. Daudzgad finanšu schēmas pārskatīšanā izpaudās kā diskusijas ar padomi, un mēs bijām vēlējušies, ka vienkārši pielikumā tiktu skarts pašu resursu uh, tēmats nākošiem daudzgadu finanšu schēmām, tātad runa par tālu pagātni, nākotni, taču, diemžēl, mēs esam saņēmuši nē, jo kaut arī iesaistītās puses strādāja pie šī dokumenta un to pat parakstīja padomas pārstāve, es domāju, ka vienbalsība vai uh, vismaz tāda iedvesma padomas līmenī nav iespējama. Tātad es domāju, ka te būs jāizmanto Nacionāla parlamenta. Tātad es paldies arī par kritērijiem, kurus jūs uzskaitījāt. Mm, kritēju pašu resursiem, un tur izpaužas e, tātad caurskatāmība, uzticamība, nu, atsakot, vērtīgi principu, un tas mums ļauj katru resursu skatīt atsevišķi un saprast, eh, kas mums ir svarīgākais ar, vienu vai, ar vieniem vai citiem resursiem. Tas būs ļoti svarīgi nākošajām diskusijām, svarīgs vadlīnijas. Um, un uzdošu dažus jautājumus tagad, taču būtībā šī temata nozīme man pašai un arī budžeta komiteja ir ļoti liela, jo pateicoties šiem jautājumiem, jautājumu mēs varam atrisināt trīs problēmas. Jūs jau sacījāt, Lamasūra kungs, par subsidaritāti. Paldies! Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, kas uh, sacīja arī Komenkungs, ka tas viss ir spēkā ar tādu priekšnoteikumu, ka Eiropas līmenī mēs esam efektīvi. Jo es nedomāju, ka šodien, kad jūs runājat par robežu aizsardzību, ka tie līdzekļi, kas ir papildus piešķirti, atbilst vajadzībām. Tātad no vienas puses mēs kaut ko piešķiram Eiropas līmenī un atņemam nacionālu līmenī, nebūtu nav optimāla situācija. Jo šodien situācija ir tāda, kā tā ir. Tātad jā, budžeta uh, subsidiaritātei, tas ir priekšnotiekums, lai virzītos tālāk, taču budžetam jābūt pietiekamam un efektīvam. Otrais apsverams, ko sacīja arī man kolēģi, ir par summu. Tātad, ja mēs paliekam tajā pašā līmenī, tad mēs nevarēsim uh, atbildēt uz tiem izaicinājumiem, kas stājas mums priekšā. Trešais punkts, kas paradoxālā kārtā man ir gandrīz vissvarīgākais. Tātad tas arī virzīšanās no vietas, izkustēšanās no vietas jautājums. Tā ir pervers, nepareiz vīzija, ka uh, resursi pilnīgi dominē ES budžetu. Tātad te ir runa par nacionālo ieguldījumu. Un šī domin, uh, dominēšana mehāniskā veidā panāk to, ka mums ir budžeta regresi. Kolmenkungs, es atvainojos, un mēs te pat nerunājam par iespējām palielināšanu, bet par to, kāda līmeņa regulēšanu mēs paņēms, panāksim. Un tad jūs pieminējat trīs lietas. Jūs sacījāt, ka vienmēr maksā tie paši. Nē, nebūtu tā nav. Tieši par to ir runa. Fiskālās jomas ā, aptvērums. Paldies, Ivalo, ka jūs pieminējat šo jautājumu. Es tiešām uzskatu, ka jautājums pareizi ir tāds. Jāpanāk, lai nav maksātāji vienmēr tie paši. Uh, ir runa par um, godīgumu fiskālajā jomā, žistis fiskāli, ja nemaldos tā tos sauc sakrunātāji, tam ir jābūt līdzeklim, kā tikt ārā no šī abutā loka. Un šī joma, protams, nav iemīļot pati jau pēc savas dabas, taču to tādu var padarīt. Uh, Ja mēs izkustināsim procesu, tad jādomā, kāda būtu nodokļi, kas mūsu pilsoņiem būtu uh, saistoši, jo tādi ir. Jo, ja pilsoņi nav mūsu pusē, tad mēs pie tā nenonāksim. Jo tas netieši tiks pieņemts padomē, taču pilsoņi to nepieņems. Tātad mums jāmeklē tādi saistoši nodokļi un tādi pastāv. Nu, es te negribu ilgi runāt. Uh, jau tika sacīts, te nav runa tikai par tēriņu uh, pārdalību, bet arī par resursu pārdalību. Proti, kam mēs uzliksim šo slogu, lai panāktu papildu nodokļu samaksu. Nu, es te ilgi vairs nerunāšu tā, te vienkārši ir jautājums Monti kungam un arī Ortvi kungam. Kāds tad būs turpinājums? Tiešais turpinājums tūlītējais. Runājot par procedūru, par perspektīvu. Mums ir budžeta komitejas ziņojums ar Levandovski kungu un Deprei kungu, kas, es domāju, arī pakomentēs. Mums ir dialogs ar nacionālajiem parlamentiem un iespējams vēl tālāk ar mūsu pilsoņiem, dialogs ar padomu, un tad, protams, es vēršos pie Obriģa kunga, mana mīļotā līdzreferenta, tā tad ir diskusijas par daudzga finanšu schēmu nākotne. Tā tad kādas jūs skatījumā ir lietas par eh, darba kārtību, piemēram, darba grafika arī. Paldies! Tātad debates par saistošajiem mm, nodokļiem. Bet, nu, tur jau jāizvērš eh, pedagoģijas darbs. Lūdzu, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Maņkas kungs, Montikungs. Un jūs grupas locekļi paveicāt lielisku darbu. Jūs šeit radījāt labvēlīga gaisotne, tas jau pats par sevi ir ieguvums. Un šī gaisotne ir jāizmanto. Es pagājušajā vakar vakarā lasīju šo dokumentu. Mm, man bija mm, viena, viens eksemplārs, bet tas pazuda. Es ceru, ka Tarankungs ar to nav saistīts. Nu labi, joks. Mums ir gaidāms diskusijas. Es esmu priecīgs, ka sagatavojot šo ziņojumu, jūs izmantojāt eh, Slovākijas eh, Zinātņu akadēmijas eh, zinātnieka un Vīnes akadēmijas zinātnieka atziņas. Es esmu priecīgs, ka esat radis jaunu veidu institūciju sadarbībai un ka institūcijas spēja pārvarēt šķēršļus. Jūs arī pieminējāt nacionālās procedūras un ārējās darbības dienestu, kas uh, rada šeirš procedūrā. Mums būtu jāizvairās arī no tāda situācija, ka mēs samazinām par 1% ES eh, personāla skaitu, un eh, Eiropas pilsoņi to redza, bet arī citām Eiropas Savienības institūcijām saglabājot šo uh, Mm, solījumu tiks eh, vajadzīgi cilvēku atlaist, piemēram, eh, tulki un eh, dažām institūcijām ir jāizmanto ārpakalpojums. Mums jāizvarās no šādas prakses. Ja Eiropas pilsoņi vēlas mums uzticēties, tad mums ir jābūt ne tikai racionāli noskaņotiem, bet arī uh, patiesi. Jūs sacījāt, ka padomu bija pret pašu resursiem, bet Eiropas parlaments atbalstīja šo priekšlikumu. Tad tika piedāvāts atzinums, kad tiks apstiprināti paši resursi, tad tas neietekmēs nacionālos budžetus. Taču tā ir maldinoša informācija, nepareiza informācija. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un gataviem tam, ka pastāv pretestība šādiem lēmumiem. Tāpēc mums jāizveido tāds formāts, kas ir līdzīgs jūsējiem, Montikungs. Es eh, turēšu īkšķus, ka mums izdosies panākt savus mērķus. Paldies! Paldies, turpina Atvis kungs. Vēlos uzdot viņu jautājumu. Budžets būtībā ir līdzekļi, kas tiek uh, nu, nodrošināti kādai politikai. Tad mums jāzina, ko mēs Eiropā gribam darīt un kādas kompetences mēs vēlamies nodot Eiropas Savienību. Kādas kompetences dalībās ir gatavas nodot Eiropas Savienības pārziņa? Jo mēs zinām, ka globalizācijas kontekstā dalībvalstīm nav iespējams viss darīt, un nodrošinot līdzekļus Eiropas Savienībai, tad varētu rast īstenu suverenitāti. Vai jūsu pieejā ir iespējams iedomāties šādu suverenitātes nodošanu, jo mēs saprotam, ka ir efektīvāk darboties Eiropas Savienības līmenī. Dalībvalsts varētu īstenot ek, uh, ietaupījumu un tad uh, nodot daļu budžeta eh, Eiropas Savienībai, bet ko tas izmaksātu viņu suverenitātei, varbūt varētu nodrošināt zinām bonus viņām, jo būtu redzams, ka efektīvāka darbība kopīgiem spēkiem. Un dod vārdu Montīkungam un Alēnam Lamasuram un Kalfinkungam. Viņi papildinās ar saviem komentāriem un atbildēm. Liels paldies, priekšsēdētā kungs. Man jāsaka, ka šī viedokļu apmaiņa ir eh, ļoti iedrošinoša. Tā ievērojami pārsniedz mans gaidas. Un pateicos visiem deputātiem un jums priekšsēdētāj kungs par mm, uzslavām mūsu darbam, pozitīvajiem vārdiem. Vēlos vēlreiz jūs uzsvērt, ka šis bija darbs kopīgiem spēkiem esmu pateicīgs maniem kolēģiem no parlamenta un arī no citām institūcijām. Var uzslavēt viņus, esmu priecīgs, ka tur tālāk redzu um, dažādos sekretariātu pārstāvis, kas arī mūsu interesēs paveica lieliski savu darbu. Taisnība ir tiem, kas saka, ka ka mēs esam iesaistījuši zinātniskās institūcijas un pārdomu grupu pārstāvis, jo šis ir politiskas dabas ziņojums, taču mēs no pieredzes zinām, ka politisko ziņojumu var nopietni uztvert tikai tādi, ja tam ir nopietna zinātniska analītiskā bāze. Vēlos arī no savas puses. Uh, Eh, atkārtot Tomas, Tomā kundzes atzīšanos, man viņai ir, ir jāatzīstas un arī komitejas priekšā jāatzīstas, ka viena eh, slepenā mana darba motivācija strādājot šajā augst līmeņa grupā bija piesaistīt Tomā kundzi, uh, un panākt to, lai viņa atteiktos no savas sākotnējās ticības, ka šo darbu nav iespējams paveikt. Es ceru, ka šī apusējā atzīšanās, kas ir labs eh, iesakņojas princips mūsu savienībā, būs labs pamats arī nākošiem darbam nākotnē. Priekšsēdētāji kungs pavisam īsi vēlos pieskarties nelielam skaitam temati, kas šeit izskanēja, un kā vienmēr būšu pateicīgs Alēnam un Ivailu, ja viņi varēs papildināt manus komentārus un nāks klājā paši ar savu sakāmo nodrošināt pievienoto vērstību. Viena, viens interesants punkts, un es domāju, jo īpaši pastāvīgie referenti un koordinātori arī to varētu piefiksēt, ir šāds. Iespējams, kā divu hainavā esošo elementu dēļ, daudzgad finanšu schēmu un Brexit, vai mēs nevarētu iedomāties, ka pašu resursi varētu tikt skarti agrāk nekā bija gaidāms. Agrāk šie paši resursi tiktu izmantoti kā kompensējoša, kompensējoša mehānisms tam, kā nākotnē pietrūks. Iespējams, ka šī ir interesanta ideja un tā ir tā vērta, līdztekus tam Tā kā jaunie paši resursi attiec uz jaunām lietām, tie varētu prasīt vairāk laika, nevis mazāk laika, lai tos atbilstoši sagatavot un īstenot praksē. Iespējams, viens risinājums varētu būt tāds, ka daži pašu jaunie resursi būtu kā papildinājums jau labi izveidotajām aiz, taksācijas formām dalībvalstīs, tad tas būtu tāds kā labums, tad, ja šie paši resursi tiktu izmantot jau pēc iespējas ātrāk, tad nevajadzētu sākt no nulles, ņemot vērā to, ka tas ir tāds kā eksperiments. Nu, tāda ir vienkārši koncepcija, kas man ienāca prātā un ļauj jums par to padomāt. Es varu piekrist, ka varētu ieviest vispārīgu principu, ka tie resursi, kas izriet no kopienas kompetencēm, principā varētu tikt iezīmēti kopienas budžetam. Es esmu pārliecināts par to, ka runājot par regresīvajiem efektiem, kas saistīti ar paļaušanos uz uh, atkarību no PVN, to milēja jau vairāki kolēģi. Varēs sniegt atbildi. Viens runātājs sacīja, ka kaut arī visumā tika pausti pozitīvi viedokļi par mūsu ziņojumu, par to esmu ļoti pateicīgs, ka ziņojumu sagatavošana prasīja vairāk laika nekā bija gaidīts. Tas ir ļoti interesanti. Šī ziņojuma sagatavošana aizņem daudz laika, taču es domāju, ka trijās institūcijās bija jūtams tāds kā viedums, kad eh, tika gatavots mandāts šim ziņojumam. Tas notika 2014. gada sākumā, un institūcijas noteica par termiņu 2016. 16. gada beigas. Tas bija tā dāsni atvēlēts laiks. Protams, mēs domājām, ka būtu pārāk ambiciozi, pretenciozi sagatavot ziņojumu, neizmantojot visu mūsu rīcībā sniegto laiku. Tātad mēs tēmējām uz tā sagatavošanu 2016. gada decembrī, un tā arī notika. Jo tik daudz lietas notika pēdējā gada laikā, ja mums būtu jāpabeidz ziņojums 2015. Eh, gada vidū vai beigās, nu, no tekstā viedokļa, tas bija iespējams, tad mēs nebūtu varējuši sniegt savus ieskatus par Brexit ietekmi, par saikni starp budžetāriem, as, budžeta aspektiem un jaunajām es funkcijām attiecībā uz migrāciju, piemēram. Tātad es domāju, mums ir jābūt pateicīgiem trijām institūcijām ne tik daudz par to, ka tās mums sniedz daudz laika, bet par to, ka tās paredzēja, ka šis eh, periods būs pilns ar patīkamām, eh, patīkamu, nepatīkamu notikumu gaitu. Uh, kas arī būtu jātaino ziņojumā. Pavisam īsi atbildī, atbildēšu jautājumu, kas būs uh, gaidāms tuvākajā nākotnē. Es domāju, priekšsēdētājiem ar to īkungam uz to jāatbild, bet tīri no savu personīgā viedokļa var sacīt, bet domāju, ka tas ataino arī kolēģi viedokļi, ka būs jāizteno pedagoģisks darbs, ja tā var sacīt, lai paskaidrotu pilsoņiem, sabiedrībai, mūsu šodienas darbs, mums būs jāiesaistās publiskais debatēs, domāju, jūs varat ar mums rēķināties, ja jūs skatījumā tas būtu vērtīgi. Un līdz ar to nonāku pie galīgā pēdējā komentārā, kur vēlējos nākt klajā. Vairāk no jums eh, pamatot norādīja, ka daudzās dalībvalstīs ir gaidāms vēlēšanas tuvākajā nākotnē, un šīs vēlēšanas var būt par šērsli nopietnām diskusijām par šiem jautājumiem. Taču, un šeit es pievēršos debatēm par pedagoģisko darbu. Es aicinātu valdību, pārstājas valdību vadītājs, finanšu ministrs pievērsties šādām pārdomām. Nerunāšu par referendumiem, bet eh, tīri par vēlēšanām vien, eh, te pavērs diezgan problemātiska aina, un eh, vietējās politiskās debatēs runāt par Eiropas Savienību ir gandrīz vai provokatīvi. Daudzas partijas, kam ir dalīta atbildība valdībās, vai tās būs opozīcijā vai pozīcijā, saskat, ka ir grūti uh, skatīt uh, Eiropas Savienības tematu uh, iepratīm nacionālistiskajām partijām, te es nevēlētos izmantot populistisku, kas partija šā terminu. Taču finanšu ministri varētu pievērsties šādām pārdomām. Mēs mēģinām samazināt uh, eiroskeptiķu un nacionālistu piekritēju skaitu, samazināt iespēju viņiem tikt ievēlētiem būdam par ģenerāliem finanšu izpratnē. Proti, mēs arvien mēģinām, kur vien iespējams, samazināt nodokšlogu mūsu valstīs, lai iegūtu vismaz vienu pluspunktu vēlētāju izvērtējumā, kad viņi spriedīs par politiskiem partijām. Taču iespējams ir vērts padomāt ka tas iemesls, kāpēc daudzās mūsu dalībvalstīs pilsoņi balso par šīm partijām, iespējams nav tik daudz saistīts ar uh, vienkārši ekonomiskiem aspektiem, ar uh, nodokļu slogu, ar uh, pilsoņu pirktspēju, pirktspēju, bet šodien tam vairāk ir sakara, sakars ar fundamentāli vitālajām bažām par migrāciju, par bēgļiem, par terorismu, par iekšējo un ārējo drošību. Es varētu vēl šo domu paturpināt, sakot ministriem vai premjerministriem, un tieši šie ir uzskatām par uh, valsts labumiem. Te, tās nav preces, kas nopērkamas supermarketos uh, cilvēkiem, kam ir augstāk pirkspēja. Un jūs vienmēr sakāt, ka individuāli dalībvalstis nespēj sniegt šos publiskos elementus, kas uzlabotu jūs pilsoņu reālos apstākļus, jo viņi justos eh, drošāk eh, sabiedrībā, kas vadās no lielākas kārtības. Bet varbūt, ka jūs interesēs arī tīri no vēlēšana viedokļa. Izvērtēt, vai jums nebūtu jāuzstājas to, lai Eiropas Savienība spēlētu lielāku lomu, jo iespējams tā ir uh, vienīgā, kas var nodrošināt tās lietas, kuras, eh, pēc kurām ļoti ilgojas jūsu pilsoņu vēlētāji. Ir vērts padomāt par jaunām funkcijām, kas nepārprotami piekristu Eiropas līmenī. Varbūt tad jūs varētu spērt pēdējo soli un to arī sacīt, ja mēs vēlamies būt atbildīgi, uh, un uzticami, tad iespējams jaunajām funkcijām būs nepieciešami jauni paši resursi. No šī viedokļa es domāju, Eiropas Savienības atbalstītāji un proaktīvāks budžets nav pretrunāts cits ar citu. Varētu šeit pievērsties aktīvākai attieksmei un, protams, tie, kas uzmanīgi lasīja ziņojumu, piemēram, es redzu šodienas Handelsblatt izdevumā, Handelsblatt tiešsaistes izdevumā komentāru no kāda, kur es ļoti cietu Jens Špāns, Vācijas finanšu ministra vietnieks, viņš jautā, kāda ir Vācijas reakcija uz mūsu ziņojumu, un viņš īsi saka, tas pilnīgi nav nepieciešams. Te nav jārunā par vairāk līdzekļiem ES budžetam, bet par to, kā labāk izmantot resursus. Es domāju, ka rūpīgi izlasot mūsu ziņojumu, dārgie kolēģi, varētu nomierināt šo augsta līmeņa personību un iespējams arī citu dalību valstu valdību vadītāju bažas. Paldies. Uh, es uh, zinu, ka jūs tulīt dosieties uz preses konferenci. Alēns Lamas uzlūdzu. le président Monti a, a répondu l'essentiel des questions. Deux ou trois. Monti kungs jau principā atbildēja uz jautājumiem, varbūt daži citi punkti. Vispirms es gribēju pateikties eh, kolēģiem par komplimentiem, bet uh, nevajadzētu aizmirst uh, tos cilvēkus, kas uh, tā ļoti kautrīgi tur sēž. Uh, zāles eh, beigās un kuri būtībā bija mūsu līdzautori. Gan Mario Monti, gan Eiropas komisija ielūdza cilvēkus, kas mums eh, palīdzēja, un es domāju, ka arī viņi ir pelnījuši aplausus. Un tāpat arī parlamenta delegācija. Mario Monti mm, atbildēja uz um, ļoti saprātīgiem Žerāra uh, Deprāra komentāriem, mm, kurš prātīgi teica, ka vispirms, uh, pirms mēs uh, domājam par mm, jaunu pašu resursu meklēšanu, ir jānodrošina, ka šie resursi nonāks savienības budžetā. Uh, Un uh, te mēs esam palaiduši garām fantastisku iespēju. Es te domāju par uh, atbildību, mm, teiksim, migrācijas jomā. Man bija tas gods uh, būt budžeta komitejas priekšsēdētājiem. Un tas, protams, ir tikai bonus, par to mēs te nediskutējam. Bet uh, mēs uh, pazaudējām iespēju saistībā ar ETS. Uh, Mēs uh, varējām pārdot uh, izsolē ties, piesārņotājiem tiesības iegādāties kvotas. Un, uh, protams, uh, sākotnējā sistēma uh, nebija veiksmīgi izveidota, bet uh, tas varētu ienest 30 miljārdus eiro gadā. Un tad, ja būtu izveidots uh, tirgus, uh, kurā piesārņotāji varētu iegādāties kvotas, tad uh, daudz iedomājās, ka tas automātiski nonāks eh, dalībvalstu budžetos, nevis Eiropas budžetā. Un eh, jūs piedāvājāt arī vairākas interesantas idejas, bet eh, šeit es gribēju pieminēt divas lietas. Vispirms, Eiropas apaļais galds. Un tas ir Eiropas lielo uzņēmumu uh, fórums, kurā strādā ļoti interesanti cilvēki, un uh, viņi saka, ka nākotnē visas lielās problēmas, galvenokārt uh, jaunās uh, tehnoloģijas veselības jomā un tam līdzīgi var radīt ētiskas un juridiskas dabas problēmas, un tās ir jārisina Eiropas līmenī, nevis nacionālā. Un tā tad, vai mums būtu jāuzskata, ka uh, Nākotne ir Eiropas līmenis. Nevajadzētu saskaldīt nākotnes sistēmu 28 atšķirīgās sistēmās. Digitālajā tirgu būtu absurdi domāt, ka ir 28 nacionālajie tiesību akti par datu aizsardzību. Nu, tu man piespied to teikt mūsu brītu draugi. Zināmā brīdī piedāvāja Google taks iespēju bet sašķiroties ar ļoti delikātām problēmām saistībā ar datu aizsardzību, kā to paredz kopienas līgumi, ir nepieciešama vienota Eiropas sistēma datu aizsardzībā un kas attiec uz um, nodokļu bāzes harmonizāciju, tātad uh, uzņēmumu konsolidēto eh, ieņēmumu nodokli, un tad eh, mēs eh, daudz esam par to runājuši, tāpat arī par mm, PVN, un tad parādījās skandāli tādi kā Lūkslīgs komisija nāca klajā ar harmonizācijas projektu, kas um, saucās CCCTB, mm, kopējā konsolidētā uzņēmuma nodokļa bāze. Uh, Un mm, mēs esam konsolidējuši, piemēram, jau nodokli, atsevišķas nodokļus, um, kas ir pamatnodokļi visās valstīs, piemēram, PVN. Tad, ja mēs uh, ceram, un pie tā mēs šobrīd strādājam, um, pie um, kopējas uzņēmumu, mm, ieņēmumu nodokļa bāzes, mm, Mm. nevajadzētu domāt, ka šis eh, nodoklis nāks, eh, nonāks eh, tikai dalību valstu budžetos. Un mm, mēs pretendējam uz pasaules lielvaras statusu, bet pārtiekam būtībā no ubaga grašiem. Uh, Un uh, nevajadzētu te aizmirst arī pavad budžetu vairāk kārtēju palielināšanos. Un, piemēram, um, maksājumus Turcijai, lai apturētu migrantu plūsmas no Sīrijas. Un tas uh, pašlaik uh, ne, būtībā tiek uh, finansētas no KNI. Um, bet uh, jūs uh, tūlīt eh, redzēsiet tabulu, bet principā mums ir diezgan ievērojama bāze. Principā mm, Eiropas politika izmaksā daudz vairāk nekā 1%, ja pieskaitām visus eh, pavadbudžetus, satelītu budžetus. Un tādējādi mēs nonākam pilnīgā necaurskatāmībā, mm, parlamenta kontroles neesamībā, ko jūs redzējāt, piemēram, saistībā ar uh, līgumiem, kas noslēgti ar Turciju, un dalību valstīm tādējādi nevajadzēja skaidrot savās nacionālajās asamblējās, nacionālajos parlamentos, ka eh, šeit ehm, nav iespējama parlamentārā kontrole, jo mm, par to vienojās valsts un valdība vadotāji. Un tāpēc ir nepieciešams eh, rīkoties viedi, lai mēs nodrošinātu pienācīgu kontroli arī tiem līdzekļiem, kurus šobrīd neviens uh, nekontrolē. Es jau pieminēju PVN, bet uh, kolēģi tiešām par to ļoti labi izteicās. Paldies, priekšsēdētāji! Tikai pāris vārdus. Es jums gribēju atgādināt starp parlamentu konferenci, kas te risinājās pirms dažiem mēnešiem Eiropas parlamentā. Un vismaz uh, manā izpratnē tas tā pārsniedza cerības. Uh, dalību valsts, man šķita, ka neviens negrib um, apspriest uh, izmaiņas uh, nodokļos, uh, budžeta iemaksās, bet šoreiz bija citādi, vismaz tie runātāji, kas uzstājās. Es, protams, uh, neizslēdzu, ka ir arī citi viedokļi, arī daudzi sociālisti, kas, protams, ir ļoti labi sacīja, ka ir jāatsakās no atlaidēm, ieņēmuma bāze ir jāvienkāršo, teica, ka kainī ir jāpatur, bet uh, pašu resursu daļa ir jāpalielina. Un tas ir atrodams arī ziņojumā. Mēs piedām ļoti praktiskus piemērus, kā tas varētu notikt. Es negribētu palaist garām šo iespēju iesaistīt nacionālos parlamentus, jo līdz šim viņi ir bijuši atbildīgi par nodokļu noteikšanu. Mēs Eiropas parlamentā va varam diskutēt par to, kādas nodokļas vēlamies, bet lēmumus par to pieņem nacionālajie parlamenti. Lūdzu, paturēsim to prātā. Es domāju, ka šādas starpparlamentu konferences var rīkot eh, laiku pa laikam. Uh, bet uh, reģionālai kompetencijai ir uh, jāzod, ja mēs vēlamies uh, panākt progresu saistībā ar budžetu. Liels paldies visiem! Un, kā jau teica Tomā Kunze, mēs nedomājām, ka tas būs iespējams, bet uh, mums tas izdevās. Es uh, domāju, ka esam pienākuši viena cikla Noslēgumam Eiropa šobrīd ir briesmās un ir jādomā kā par budžetu kā par vienu no instrumentiem, lai to glābtu. Jūs eh, zināmā eh, mērā sniedzāt eh, liecības, pierādījumus un paveicāt savu darbu un piedāvājāt ierosinājumus parlamentam, padomēji un komisijai. Mēs, man ir pārliecība, ka mēs tūlīt pat ķersimies klāt uh, jūsu ziņojumam, domājot uh, par nākamo daudzgadu finanšu schēmu, jo izaicinājumi ir ļoti būtiski. Un pašlaik tas ir budžets valstīm, tas nav budžets pilsoņiem. Un tāpēc uh, mums ir jāpanāk, lai šis budžets uh, ņemtu vērā pilsoņu vajadzības un lai tam būtu pievienotā Eiropas vērtība. Un tas ir mūsu pienākums. Mums ir jāpierāda, ka ir arī e, parlamentārā pievienotā vērtība. Nevis, e, ka parlaments e, tikai imitē darbību. Jūs pieminējāt um, e, starp parlamentu konferenci, tāda notiks uh, februāra sākumā, bet, manuprāt, e, būtu ļoti labi, ja mēs tuvākajā laikā uh, varētu sarīkot šādu starpparlamentāro konferenci, skatot jūsu ziņojumu, jo tas nozīmē, ka mēs iesaistam nacionālos parlaments. Liels paldies, kungi! Mario, tevi gaida prēse koridorā, tepat aiz stūra. Mēs pagaidām vēl neesam pilnībā uh, pabeiguši darbu, bet ļoti labi, ka jūs mūs pavadījāt eh, šajā ceļā, iedrošinājāt, es novēlu jums eh, labu gribas spēku, enerģiju. Jūsu ierosinājumi tiešām bija ļoti viedi, un es domāju, ka šādi ziņojumi stimulē politisko tālredzību. Lielas paldies! Lūk, dārgie kolēģi, es gribēju jums norādīt, ka nākamā sanāksme notiks 25. un 26. janvārī, un 11.35. sāksies koordinātoru sanāksme. De 11h45 à 12h30.